Okay, dear colleagues, I would like to start our meeting. Sāksim sanāksmi, kodotie kolēģi. Labu pēcpusdienu visiem pirmām kārtām vēlos, lai apstiprinām darbu kārtību. Paldies! Man ir arī virkne paziņojumu. Par ES un Norvēģiju etanolīgumu, tā kā nav iesniegta nekāda grozījuma ziņojuma projektamam ko sagatavojas Viegas kungs par ES Norvēģijas nolīgumu par PVN, tad nenotiks arī nekāda grozījuma apsti, apspriešana, un mēs pavisam tiešā veidā uzreiz celsimies pie, ķersimies pie balsojuma par ziņojumu rīt, tātad 24. aprīlī. Tālāk. Rekomendācija kopsvilkums pēc koordinātoru sanāksmes, kas notika 26. martā. I, iniciatīvas ziņojumi secīgi to sagatavos ekonu komitejai pēc kvotām. Visi pēc kārtas, lūk, manis minētie ziņojumi, kas droši vien pieejami deputāta dokumentos. Un tātad trīs tēmas Un mēs vienojamies arī uh, sastādīt uh, ziņojumu par ikgadējo EIB gada pārskatu. Tālāk nākamie soļi ECB amatā iecelšanas procedūrās. Koordinātori vienojās par dialogu ar padomu Eirogrupu attiecībā uz turpmākam ECB uh, iecelšanām amatos. Brexit jautājums. Koordinātori vienojās par tālāko darba metodi saistībā ar Brexit tā skaitā par sanāksmi, kas notiks rītdien, Heisa kunga ziņojuma kontekstā, par kuru mēs diskutēsim pēc brīža. Jo koordinātori vienojās, ka ir svarīgi nodrošināt konsekvenci un saskaņotību starp parlamentu un ekonu komitejas nostājām. Bijušais Ernst Young darbinieks informācijas kopsavilkums eh, no tā, kas ir pieejams presē, tiks eh, apkopots, to veiks sekretariāts, tālāk publiskās uzklausīšanas, PVN uzklausīšana 24. aprīlī, tas ir apstiprināts. Finanšu produktu nepareiz pārdošana, atsevišķa sanāksme tieks organizētas ar pētījumu autoriem, 19. jūnijā būs uzklausīšana, kur būs divi mm, ne, nacionālo atbildīgo iestāžu pārstāvi, Francija un Itālija, viens pārstāvs no EIOPA, tāpat pārstāvs no komisijas un Better Finance. Ekon vizītes un delegācijas bāzē 16. aprīlis un ASV mēs vienojamies uh, ka Ņujorka un Vašingtona būs iekļaut mūsu programmā. Tālāk ekonomiskā pārvaldība. Vienojāmies pieprasīt iespēju organizēt ārkārtas sanāksmi pirmdien 9. jūlijā 15. monetārajam dialogam un ESRB uzklausīšanā piedaloties Mario Draghi abos pasākumos. Tālāk koordinātori vienojās par tālākiem elementiem ekonomikas un monetāro lietu, eh, ekonomikas un monetāras savienības jautājumā Koordinātori vienojas arī uzaicināt SSM uzraudzības eh, valdes pārstāvis slēgtajā, eh, tātad aizslēgtām durvīm sanāksmē, piedaloties vairākiem nacionālajiem uzraugiem. Tad iespējami turpmākie politikas departamenta pētījumi. Ņemot vērā, ka tuvojās eh, parlamenta sasaukuma beigas, koordinātori lēma pieprasīt tikai vienu pētījumu par to, kā regulā 537 no 2014. gada eh, ietekmē izmaksas koncentrāciju un konkurenci Eiropas Savienības audita tirgū. Lūguma raksti tik, vienojot, vieno, tik panākt vienošanās par tālāku rīcību lūguma rakstam 56 2017 un 429 2017 tālāk. Tika lēmts par tālāko rīcību saistībā ar rezolūciju B80131 2018 par sadarbīgu ekonomiku. FAM INI pieprasījums. Koordinātori vienojās saskaņā ar 55. noteikumu pie, pieprasīt uh, INI um, ziņojumu, kas būtu FAM komitejai. Nav iebildumu arī pret uh, tikšanos ar Bundestāgu finanšu komiteju 19. jūnijā un kopīgi sanāksim ar Emplu komiteju par uz valstīm orientētiem ieteikumiem 28. jūnijā. Citi jautājumi IFRS 17 tik panākt vienošanās par rezolūcijas priekšlikumu, kas tiks iesniegta jūlija plenāru sesijai. Tālāk, trešais punkts. Man jums ir jāatskaitās par trialogiem, par GNI. Trialogs notika 10. aprīlī. Tik panākta pagaidu vienošanās. Komit, eh, ar komiteju notiks konsultēšanās eh, vēlāk, saskaņā ar 69F punktu mūsu reglamentā. Mēs, protams, vēl gaidām eh, Uh, oficiālo apstiprinājumu no padomes puses. Par ECN plus regulu. 17. aprīlī bija, regula, eh, bija trialogs. Trīs iestādes vienojās par kalendāru un sadalījumu starp politiskiem un tehniskajiem pantiem. Lielākā daļa no apsvestiem jautājumiem - drošības pasākumu neatkarība, resursi, sodi. Tur tika panākta vienošanās nākamais politiskais trialogs notiks 14. maijā un pēc tam 30. maijā. Tikmēr notiek sagatavošanas darbs tehniskajā līmenī. Ceturtais punkts. Mums ir jāapstiprina protokols iepriekšējiem sanāksmēm 19. 20. martā, 26. 27. martā un 9. aprīlī. Tas viss ir šogad, 2018. gadā. Ja komentāru nav, tad uzskatām protokols par apstiprinātiem. Un tad beidzam varam, varam nonākt pie piektā punkta. ES un trešo valstu attiecības finanšu pakalpojumu reglamentēšanas un uzraudzības jomā. Referents Brians Heis. Heis kungs ir prezentējis savu ziņojumu projektu. Un to mēs tagad apskatīsim pēc viņa prezentācijas. Lūdzu, Heis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, šis ziņojums ir ļoti svarīgs. Tā ir ļoti svarīga iniciatīva diviem iemeslu dēļ. Pirmkārt, jau pagājušā gada februārī komisija publiskoja svarīgu pārskatīšanu ekvivalences lēmumu pieņemšanai finanšu pakalpojumu jomā. Uh, Bet, kā jūs pareizi norādījāt, priekšsarētāji kungs, e, šeit jāņem vērā arī Brexit konteksts, un to es arī vēlos uzsvērt, lai kāda arī būtu mūsu izvēlētāja pieeja, tā ir jāsaskaņo ar parlamenta kopējo pieeju un sarunām, kas notiek ārpus e, mūsu komitejas. To jau es sākumā norādīju kā vadošo principu. Šī ziņojuma mērķis ir horizontālā veidā apskatīt ekvivalents procedūras. Vai šīs procedūras ir atbilstošas mērķim, vai tās ir iespējams uzlabot, vai visa ekvivalents sistēma var tikt padarīta atbildīgāka mūsu darbā kā parlamentāriešiem. Un vismaz man liekas, ka esošais ekvivalences ietvars, tāds kāds tas ir šobrīd, ir ievērojami jāuzlabo. Mums nav atbilstoši ekvivalents ietvars, jo ekvivalents lēmumi, kā mēs zinām, tiek pieņemti individuāli. Un e, katrā dosjē tie ir atšķirīgi. Viens no ieteikumiem manā ziņojumā ir tāds, ka ir nepieciešams izveidot vienu vienotu ekvivalences ietvaru. Uh, Tas, manuprāt, ļautu nodrošināt to, ka mums būtu standartizēts process ekvivalences lēmumiem. Vienots ietvars ļautu nodrošināt arī lielāku caurskatāmību, lielāku konsekvenci attiecībā uz to, kā tiek pieņemti lēmumi par dažādiem dosjē. Šajā kontekstā parlamentam būtu svarīgi arī noskaidrot, vai ekvivalence ir labākais instruments, kā veidot savas attiecības ar trešajām valstīm. Ekvivalents lēmums ir vienpusējs lēmums, kuru pieņem Eiropas Savienība, lai piešķirtu trešo valstu iestādēm piekļuvi mūsu tirgumu. Tā tad viena virziena darbība. Tas nav, tur nav apusējības Varbūt vajadzētu virzīties uz savstarpēju atzīšanu, savstarpēju piekļuvi, kā pieeju, tā vietā, lai izmantot vienpusēju pieeju. Jā, tas būtu sarežģītāk īstenojams, bet tam būtu arī skaidras priekšrocības attiecībā uz Eiropas Savienības finanšu iestādēm, kuras varētu pie, iegūt piekļuvi trešo valstu tirgiem. Protams, es saprotu, ka ekvivalence protams, ka dod ieguvumus Eiropas Savienībai lielā konkurenci, dažādība lielāka arī uh, attiecībā uz instrumentiem, kas ir pieejami, kapitāla plūsma labāka, starptautiskie standarti. Tādējādi tiek mazināts sistēmiskais risks, tie visi ir pozitīvi ieguvumi no ekvivalences, un tas mums arī ir jāatzīst. Un lielākoties ekvivalences lēmumi tiek pieņemti ar īstenošanas aktiem. Kā mēs zinām, parlamentam šajā kontekstā nav savas lomas, un to es arī vēlos uzsvērt. Vai ekvivalents lēmumi ir tehniski vai politiski? Tāds ir jautājums. Es atsaucos uz komisijas ekvivalents lēmumu par 2017. Eh, gada decembra lēmumu par Šveices eh, tirzniecības eh, vietām Un tas varētu savā veidā būt arī atkarīgs no sarunām, kas mums norisinās par kopējo starpiestāžu sadarbības ietvaru. Tad jautājums, vai tas bija politisks lēmums vai nē. Katrā ziņā parlamentam tur nebija nekādas teikšanas. Kā mans kolēģis Burkhards Balts norādīja savā ziņojumā par finanšu pakalpojumu regulu šādu lēmumu būtu jāpieņem ar deleģētiem aktiem. Katrā ziņā šāda lēmuma ietekmē Eiropas Savienības attiecības ar trešām valstīm. Tur, kā, tur ir nenoliedzami arī politisks elements. Manuprāt, parlamentam ir savs vārds sakāms arī par pašreizējiem tirzniecības nolīgumiem. Parlamentam ir jābūt lielākai lomai lēmumu pieņemšanas procesā par ekvivalenci. Man ir ziņojumā arī eh, minēti ierosinājumi, kā uzlabot ekvivalents lēmumus. Es uzskatu, ka šie lēmumi ir jāpārskata tik pēc trim gadiem, to jādara atbildīgai aģentūrai. Uzraudzību ir jāveic arī šīm aģentūrām, lai nodrošinātu, ka trešā valsts ievēro ekvivalents lēmumu. Un es ierosinu arī to, ka ir jābūt skaidrai procedūrai attiecībā uz ekvivalents lēmums, lēmumu pieņemšanu, īstenošanu un atcelšanu. Tāpat tiek atzīta arī Eiropas Savienības loma starptautiskajās struktūrās, kas ir ļoti svarīgi sarunās par starptautiskajām normām attiecībā uz finanšu pakalpojumiem. Ir svarīgi uzsvērt, cik nozīmīga ir Eiropas Savienības loma šādās struktūrās un ka ir nepieciešams strādāt pie starptautiskas konsekvences pieejas finanšu regulējumā, lai mēs varam maksimāli palielināt finanšu stabilitātu un izvairīties no caurumiem likumdošanā. Manā ziņojumā ir iekļauts vairākas idejas, kā rīkoties tālāk. Uh, Es jau pieminēju, eh, ka ir jāņem vērā Brexit sarunas. Ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar kolēģiem, lai mēs varam nonākt pie kopīga laba rezultāta. Un tas ļaus mums uzlabot turpmākos lēmumus eh, ekvivalents atzīšanā. Paldies! Sociāldemokrāti, Honas Fernandes. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Šis ir ļoti nozīmīgs ziņojums. To gaidījām. Tieši tā kā referents teica. Tomēr nav iespējams nodalīt diskusijas par šo ziņojumu un pašreizējās sarunas par iespējamo Brexit, respektīvi Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Mm, protams, ka citos gadījumos tas būtu drīzāk tāds tehniska rakstura um, debašu temats, bet šobrīd tas ir pieņēmis politisku dimensiju, dimensiju šī procesa harmonizēšana, atsevišķu kritēriju izstrāde ekvivalentās sistēmās, kas būs tad attiecīgi jāietver jebkurā direktīvā un tiesību aktā. Bet sarunas par Brexit turpinās. Un tāpēc šīs diskusijas par šo ziņojumu īsti nevar turpināties citā līmenī, kā vien tīri tehniskā. Mēs varam runāt tikai par to, kāda šīs ekvivalitātes sistēmas teorētiski varētu izskatīties. Tāpēc mums jāapzinās, cik ārkārtīgi svarīgi ir šie svarīgākie momenti un cik svarīgi arī mums kā parlamentam ir tapt sadzirdētam un būt iesaistītam sarunu procesā. Tātad ziņojums ir nozīmīgs, jā. Domāju, ka tas ir arī ļoti atbilstīgs, laika ziņā nāk īstajā brīdī. Un tas ziņojuma priekšlikums, kas, ko saņēmām no referenta, kas ir mūsu priekšā, ir ļoti līdzsvarots un gribu par to referentam teikt paldies. Par to, ka viņš lūk šos principus ir uzlicis uz papīra, te atspoguļos arī vērtības at, attiecībā uz šādām ekvivalentām sistēmām. Domāju, ka mums jāapzinās, cik ļoti svarīgs varētu būt šis moments Brexit sarunās un arī turpmākajās attiecībās ar Lielbritāniju. Tāpat laikā Te varbūt ir virkne arī tādu punktu, kas mums nešķiet tādu īpaši labi, kur mēs īsti varbūt pat nesaprotam, kāds ir referenta mērķis un nolūks šajā gadījumā. Mēs, protams, iesniegsim grozījumus un turpmākajās nedēļās par tiem arī runāsim. Mēs domājam, piemēram, ka ekvivalences režīmam ir jābūt tam centrālajam punktam, bet tā pusēja atzīšana piektajā pantā savukārt tiek atspoguļota citādi. Mums tas nešķiet atbilstīgi. Astotajā pantā savukārt šīs ekvivalences attiestības būtu jāparedz ierakstīt arī tiesību aktos, ne tikai starptautiskajos standartos. Šim ekvivalents režīmam tiešām ir jāparādās kā principiāliem punktiem tiesību aktos. Protams, paturot vērā arī starptautisko ietvaru. Tomēr, lai nodrošinātu šādu ekvivalenci, ne tikai savstarpēji atzīšanai būtu jābūt iekļautai tiesību aktos 17. pāns tālāk. Nu, nezinu, vai būs nodrošināta automātiska ekvivalents piešķiršanas sistēma. Mm, es domāju, ka mums nevajadzētu automātisku sistēmu. Uzklausot referentu, šķiet, ka mums nevajadzētu doties šai virzienā. Referents runāja par par politisko nozīmi Un tas, protams, tekstā arī parādās. Jau 19. pantā tiek runāts par attiecībām starp nacionālajiem uzraugiem un Eiropas uzraudzības iestādēm. Es un tam līdzīgi. Mēs nedomājam, ka 20. pantā būtu tik lielā mērā jārunā par pilnvaru piešķiršanu nacionālajiem draugiem. Šķiet, ka to šobrīd nevarēsim atbalstīt, tātad 20. pantu. Bet, lai kāds arī nebūtu, ir pienācis īstais laiks spriest par šo tematu. Tas ir izšķirīgi svarīgs brīdis. Un jāsaka tāpat laikā, ka apspriedz par šo ziņojumu tiešām nevaram nošķirt no sarunām par Brexit. Tas arī ziņojumā attiecīgi jāatspoguļo. Nu, un, protams, ir arī vēl virkne citu jautājumu un detaļu, nu, gan par formu, gan saturu, par ko turpināsim spriest turpmākajās sanāksmēs. Un cerēsim, ka izdosies panākt labu vienošanos ar visu, tā lai Eiropā var tikt nodrošināt šāda ekvivalences sistēma, kas paredzētu harmonizāciju, tāpat laikā eh, ļaujot turpināt Brexit diskusijas turpmākajos mēnešos. Paldies! Nākamais runātājs no Alda grupas. Thank you. Paldies priekšādātāji. Es atzinīgi vērtēju referents sagatavoto ziņojumu projektu, tur uzsvērti virkne svarīgu jautājumu, kas mums jāņem vērā, jāņem vērā ne tikai šai parlamentā, bet arī gan komisijā, gan ISAS. Varam piekrist lielākajai daļai referenta pausto ideju ziņojumā. Nesenos gados esam sastapušies ar virkni izaicinājumu. Tā tas būs arī nākotnē, un tas, protams, var mainīt arī mūsu attieksmi pret trešām valstīm finanšu pakalpojumu kontekstā. Šobrīd notiek sarunas par vienas ES dalībvalsts izstāšanos no uh, ES, un tas ir viens no lielākajiem finanšu centriem šeit uz šī kontinenta. Turklāt pāri Atlantijas okeānam savukārt pie varas ir prezidents, kurš savukārt vēlas uh, atteikties no visu veidu ietvaru līgumiem, mm, kas tika īstenot finanšu krīzes mazināšanai. Visu to ņemot vērā, mm, tieši tā kā referents norāda savā ziņojumā, mums nepieciešams atcerēties par to, kā labāk pārvaldīt uzņēmē darbību ar trešām valstīm, tām trešām valstīm, kas neietilpst mūsu jurisdikcijā. Uh, pastāv virkne priekšrocības, priekšrocība šāda veida ekvivalents nodrošināšanai, nu, to starp pārobežu biznesa veicināšana um, un prasības pār, citām jurisdikcijām ievērot augstus uzraudzības standartus, lai paredzētu to, ka tiešām šīs viņu firmas arī var piekļūt lielākajiem vienotajiem tirgumu pasaulē. Tāpat laikā nedrīkstam aizmirst par faktu, ka mēs esam vienīgā jurisdikcija pasaulē, kas šobrīd paredz šādu ekvivalents tiesību aktos. Turklāt Mūsu pieeja nav holistiska, bet drīzāk ir tāda visai fragmentēta no vienatiesību aktu uz otru. Ideālā pasaulē mums vajadzētu apsvērt iespēju šo ekvivalences eh, sistēmu padarīt saskaņotāko ar lielāku demokrātiskās atskaitīšanās elementu, un eh, mēs vēlētos izvairīties no tādu lēmumu pieņemšanas, kas tiek pieņemta tikai politisku kapriežu dēļ. Mums jāpārliecinās, ka mēs paturam gan augstos standartus spēkā, gan vienlaikus tas arī pietiekami globāli aptvērti. Starptautiska sadarbība ir ārkārtīgi svarīga šai jomā, un harmonizēts globālais ietvers palīdzēs mums pārliecināties, ka standarti tiek uzturēti visā pasaulē. Tāpat laikā Tad, kad uzaicinam tirgus dalībniekus no trešām valstīm nodarboties ar uzņēmējdarbību Eiropā, ir ārkārtīgi svarīgi lai mēs nodrošina arī apusēju uzticēšanos, un tas attiec uz viņu iekšzemes regulātoriem, tā lai šis bizness varētu nonākt Eiropā, un savukārt mēs varētu izmantot savus nu, neobligātos tiesiskos aktus, tādu mudinošu, mudinošu instrumentu starptautiskā fórumā, lai nodrošinātu regulējošu un uzraudzības standartu saskaņošanu. Tas ir svarīgs instruments šis regulējums un reglamentēšana, bet tam, protams, ir jābūt sakārtotam atbilstīgi. Paldies! Lies paldies, saka priekšādātājs, tālāk Filips Lambers lūdzu. Labvakar, priekšādātāji! esmu pavisam nesagatavojies, un tāpēc jāsaka, pat nekomentēšu šo ziņojumu. Man jāsaka, ne, es nedabūju brīfingu un negribu tagad kavēt jūsu laiku lieki. Savus novērojumus pēc brīfinga nosūtīšu referentam rakstiski. Man plenārsēdē pagājušā nedēļa um, kāds teica, ka tā tas varētu būt, un esmu tāds sakautrējies um, par um, savu uzvedību. Jā, ne, goja kolēģi neredzu zālē. FDD grupas pārstāvis. Jūs runāsiet FDD grupas vārdā? Nē, nu vienkārši jā, vieta, laiks, iespēja uzstāties. Nedrīkstam, protams, nekādu diskrimināciju īstenot pret Lielbritāniju un Londonu un City. Šai gadījumā tas būtu vienkārši katastrofāli. Jābūt saprātīgiem šai jomā. Nedrīkstam ļaut aiz jūs, nedrīkstat ļaut jūsu aizspriedumiem eh, stāties ceļā. Uh, šai demokrātiskajai Lielbritānijas vēlmē izstāties no es, tās ir mūsu tiesības, un jums vajadzētu gribēt nodarboties ar uzņēmējdarbību ar mums, jo beigu beigās mēs taču esam Eiropas banku sektors, vismaz Londonas City, un mēs taču negrib, jūs taču negribat tam visam kaitēt, vai ne tā, es vienkārši ierocinu to visu paturēt prietā. Pa vispār par šo tēmu esmu jau daudz runājis pagātnē, vai nu man te tagad būtu lieki jāatkārtojas. Thank you. Liels paldies, saka priekšsēdētājs. FDD grupa tātad izteicās, tālāk varam pāriet pie ENF, ENF grupas pārstāvs, nē. Nē. Nu tad pārējie, kas vēlas izteikties. Protams, Pērmanš Beres lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Šis pašinstīvas ziņojums mūsu komitejai ļauj iesaistīties diskusijās par to, kas attiecas uz reglamentēšanu, likumdošanu attiecībā uz uzraudzību. Maram šādi ķerties pie pašlietas būtības. Šī ir pirmā viedokļu apmaiņa par pirmo priekšlikumu pēc paziņojuma publicēšanas no komisijas puses, tas notika pagājušā gada februārī, mums ir bijusi viedokļu apmaiņa arī ar ģenerāldirektoru no FISMA par ekvivalents režīmu kā ideju. Man ir viena lieta, kam es, pie, kam es pilnīgā piekrītu referenta teiktajā. Respektīvi, ekvivalents režīms tā pašreizējā izpausmē, tādā kā tas pastāv šobrīd, 16 jurisdikcijās eh, būtu jāpielāgo jaunajiem kontekstam, ņemot vērā, ka Lielbritānija izstājas. Bet visā citā, manuprāt, skatu lietas citādāk radikāli citādāk. Referents mums saka, lūk, nepieciešams, lai šis ekvivalents režīms eh, saka, ka tas neatbilst šobrīd vajadzīgiem nolūkiem. Nu, es nezinu, tas ir arī, nu, tā dažādi izprotams jēdziens. Referents vienkārši runā par peļņas zaudēšanu, par par sistēmu, kurā es varu nakt klajā ar mm, izcilām prasībām, reglamentēšanā un uzraudzībā uzņēmumiem, kas nāk no trešām valstīm. Un tā ļoti atvērti raugoties uz šiem uzņēmumiem bet šis fit for purpose, ko izvēlējies referents, manuprāt, nav tā nianse, kas ļautu sekot tam ekvivalences garam, kas ticis šobrīd ir nepacēts kā atbilstīgs režīms sarunās, ko šobrīd ved Barņē. Bet saskaņā referentu, cik es saprotu, viņš vēlas te to visu virzīt vairāk uz tāda režīma pusi kas būtu balstīts vairāk uz apusēju atzīšanu. Es domāju, tas ir saistīts ar milzīgu risku. Bet šī atšķirīgā pieeja um, nu, ir tikai dabiska. Referents ierosina nenāklajā ar ES tiesību aktiem, un attiecīgi tā nenāk lē ar šādiem priekšlikumiem, bet drīzāk runā par to, ka vajadzētu likumdošanas ambīcijas mainīt, um, vairāk tās uh, pielāgojot starptautiskām prasībām. Viņam liekas, ka tas šobrīd ir atbilstīgi. Nu, jāsaka, es te nevaru piekrist. Zinot, no kādas valsts viņš, protams, nāk, ir skaidrs, ka tas viņam ir tūp pie sirds un viņam šeit uz spēles tiek likti, nu, svarīgi trumpļi, bet tā katrā ziņā nav vienīgā valsts, ko skārs Brexit, un arī Bre Lielbritānija nav vienīgā valsts, kur ir finanšu tirgus. Līdz ar to mums tomēr jārod atbilstīgākā mm, likumdošana šajā gadījumā, un tāpēc es uzskatu, ka mums nepieciešams izmantot šo pievienoto vērtību, ko dod ēst tiesību akti, un izmantot vēlmi nonākt pie tādas situācijas, ko mēs varētu saukt par godīgu attieksmi, jeb fair treatment. Respektīvi, ka Eiropas uzņēmumi neatrodas nelabvēlīgākā situācijā, bet, lai tiktu aizsargātas Eiropiešu intereses, un tās tiktu pilnībā ņemtas vērā. Un tāpēc man nu, žēl, ka referents te nepiemin jautājumu par mm, turpmākām delegā, delegācijām pilnvaru nodošanu Un visbeidzot, viņš arī nepiemin uz e, Eiropas uzraudzības aģentūru lomu un to, kādu tās varētu uzņemties šīs ekvivalents sistēmas nodrošināšanā vai pielāgošanā. Ņemot vērā, ka vēlamies šo sistēmu modernizēt tā, lai tā būtu fit for purpose, respektīvi atbilstīga saviem nolūkiem. Nu, vēl ir kaut kādi punkti, kuros var piekrīst referendam, respektīvi, kur viņš runā par pārskatāmību. Mūsu komiteja vienmēr ir bijusi gatava uzlabot pārskatāmību. Vienmēr esam vēlējušies šādi pieņemt lēmumus. Un kas attiec uz lēmumu pieņemšanas veidu? un to, kāda loma te būtu parlamentam, nu šeit mums, bija šeit mums bija diskusijas pagājušā gada februārī. Mēs nevēlamies atgriezties pie kaut kādiem arbitrāžas, politiskās arbitrāžas riskiem. Ja mūsu referents vēlas izvairīties no šādas politiskas arbitrāžas, nu tad tādā gadījumā viņam jādod priekšrocība ekvivalents sistēmai tās pašreizējā izpausmē. Un tad tādā gadījumā ir jābūt arī izvērtējumam punktu par punktu attiecībā uz tiem tiesību aktiem, kas te tiktu šādā gadījumā salīdzināti. Es domāju, ka šai ziņā ļoti daudz, kas vēl būs jāmaina, jāaps, jāapspriež. Bet, nu, protams, kopā ar referentu vēlamies nonākt beigu beigās pie tādas situācijas, kas būtu gan es interesēs, gan citu interesēs. Bet, piemēram, 5., 8., 9., 15 17., 20. un 23. pāns šai ziņojumā būs faktiski jāpārraksta, ja ne vispār, nu, teiksim, jāizdzēš un tad jāraksta no jau tālāk. Molīs kaut keitau, paldies priekšādātāji. Nu, piedodiet, ja es visu skatu caur Brexit brillēm šobrīd, nu, bet tā ir tā perspektīva, ko izmantošu arī šobrīd. Un te vēlos, ap, nu, tādu apliecinājumu no referenta šai ziņā jo, nu, negribētu, lai mēs tā teikt visu šo vienoto tirgu vienkārši sabojājam. Gribu vienkārši vajadzāt, vai mēs neatveram šai durvis hausam pat nevis mazākajā veidā. Pirmām kārtām, protams, Lielbritānijas izstāšanās no ES nu, būtiski ietekmēs reglamentēšanu nenoliedzami. Bet mans jautājums ir tāds, kā tas notiks un ko mēs šeit ierosinām. Vai mēs ierosinām, ka Lielbritānija vienkārši der, nonarbosies ar deregulēšanas apzinās standartus, jeb sakām, ka Lielbritānija šobrīd jau ir ar kaut kādiem trūkumiem reglamentēšanā un nevarēs sekot līdzi tempam. Mums ir ļoti uzmanīgi jāskatās uz to, kā to visu šeit mm, formulējam un domājot par to, kā Lielbritānijas izstāšanās ietekmēs regulējumu. Tālāk sadaļa par ekvivalenci. Es domāju, ekvivalence ir liela, ka sistēma, manuprāt, tā darbojas atbilstīgi. Ziņojumā teica, ka starptautiskā sadarbība varētu labāk virzīties uz priekšu, pieturoties pie starptautiskiem līgumiem ar trešām valstīm, vai tas ir tā kā brīvās tirniecības ietvars, kāpēc tas vajadzīgs. Un, kad referents eh, šeit raksta, viņš saka, vajagot tādu divpusēju šo ceļu, nevis tā, ka mēs nonākam pie augstākiem standartiem un pārējiem mums ir jāpie pievienojas, bet es domāju, ka tas ir ekvivalences, nu tas stūrakmens, un tāpēc atbalsta šo ekvivalences sistēmu. 9. pāntā tiek teikts, ka ES process ekvivalences piešķiršanai net, nav pietiekami drošs un juridiski skaidrs, tur ir vajadzīgs struktūrētāks ietvars, te es gribētu piekrist, ja vien tas ne, nenonāktu pie, nenovestu pie plašākas lobēšanas un vajākas standartu sistēmas. Un tad par desmito pantu runājot, tur teiks, ka ekvivalences lēmumu starptautiskai līgumi būtu jābūt jābūt eh, pietiekami uz risku jutīgumu balstītiem, jābūt balstītiem un tiem jābūt, eh, manuprāt, vienlaikus arī vienotā tirgus aizsardzības nolūkos, jo tas beigās būs pilsoņu interesēs bet, nu, tas, kā teksts šobrīd šeit ir rakstīts, nu, varētu strīdēties, ka pilsoņiem varbūt nebūs vairs iespēja finansēt savus uzņēmēju darbības procesus, un tāpēc būtu labāk mm, piedāvāt kaut ko īpašu sīti kā tādai. Bet es domāju, mums vienkārši ļoti uzmanīgi jāizturas pret to, ko rakstām šai ziņojumā, jo vienotā tirgus aizsardzība ir tas pats galvenais. Bet ekvivalents tiešām nevarētu būt vienpus, tāda vienvirziena iela. Nē, mums ir vajadzīgi šie augstākie standarti, un mums jāmudina pārējiem mums pievienoties. Paldies! Bet jūs jau izteicāties. Nē, jūs jau runājāt. I, yeah. Mr. Coburn, you, you, first you are... Kobērni kungs, pirmkārtām jūs eh, nerunājat mikrofonā, neviens jūs nedzirdēja. Un es eh, jūs varēsiet izteikties tikai tad, ja es jums došu vārdu. Ja mums būs laiks beigās, jo jūs jau izteicāties, kā es norādīju. Paldies! Thank you. Uh, so, um, before giving floor to the Pirms jau došu vārdu komisijai. Es vēlētos uh, uzsvērt vairākus punktus, kas, manuprāt, ir būtiski. Domāju, ka referents ļoti pareizi runā par to, ka vajadzētu pārskatīt un uzlabot ekvivalences mehānismu. Un tāpat arī šeit ir jāatcerās par šiem secinājumiem, kas bija ļoti būtiski un par kuriem tika runāts arī Brexit eh, grupā parlamentā. Šeit pastāv vienprātība, un varbūt parlaments varētu pat eh, iet uz priekšu, lai izstrādātu iespējamos elementus. Man ir divi punkti. Protams, mums vajadzētu atsaukties arī uz to, ka pastāv priekšlikums par CCP trešajām valstīm un ir arī ESA pārskatīšana. Tas nozīmē, ka pirmais posms ekvivalents pārskatīšanā jau ir paveikts. Mēs nesākam visu no nulles. Mēs varētu mazliet attīstīt tālāk šo priekšlikumu. Es strādāju pie CCP, mēs vēl ar vienu pie tā darbojamies, bet visticamāk, kā parlaments rīkosies konsekventi nu, un um, virzīs uz priekšu sākotnējo priekšlikumu. Šeit nav runa tikai par komiteju, te ir runa par visu parlamentu. Tas būtu pirmais, ko vēlējos norādīt. Otrkārt, Varbūt esmu kaut ko pārpratis, varbūt referents to nemaz eh, nebija tā domājis, bet eh, piektais punkts, eh, kur ir rīna, runa par ekvivalences mehānisma koncepciju, šeit kaut kas neizskatās pareizi. Un es domāju, ka Barņī ļoti pareizi norādīja, ka mums nav savstarpējas atzīšanas noteikuma. Eiropas Savienībā nekas tāds nepastāv. Ekvivalents ir kaut kas cits. Jā, ir pase, bet eh, šī pase ir vienotais tirgus. Pēc tam ir starptautiskie nolīgumi, kas var pieļaut eh, zināma veida piekļuvi tirgumu, bet nav runa pār savstarpēju atzīšanu. Es eh, domāju, ka ekvivalences atzīšana nenozīmē savstarpēju atzīšanu, tātad ekvivalents ir kaut kas cits. Kā jau padomu norādīja, ekvivalents vienmēr ir vienpusēja. Protams, ka tai ir jābalstās uz objektīviem kritērijiem, jāņem vērā arī procesi, tā lai mūsu sarunu partneriem būtu pārliecība, ka šeit nav runa par patvaļīgu procesu, bet eh, beigās tomēr tie ir runa par vienpusēju procesu, un ekvalence tieši to nozīmē. Nedomāju, ka te kaut kas varētu mainīties. Ietver veidošana, struktūrēšana nemainīs neko tajā, kā tie runa par vienpusējību. Jā, es uzskatu, ka pārskatīšana ir vajadzīga, bet es gribētu izturēties piesardzīgi. Te ir runa par to, ka ir jāpārskata viss lēmums, ka te nav noteiktības un nav caurredzamības. Šī sistēma darbojas, un runājot ar ASV partneriem, viņi saka, ka nevajadzētu visu mainīt, ka to vajadzētu saglabāt. Protams, ka mums vajadzētu to pārskatīt un uzlabot, ņemot vērā Brexitu, bet mans priekšlikums būtu nebūt tik radikāliem un kritiskiem par to, kas eh, mums pašlaik ir spēkā. NCA loma ir ļoti būtiska, jo īpaši kapitāla tirgū, kur mums vēl nav vienotas pāraudzības. Protams, mēs vēlamies, lai NCA ievērotu mūsu noteikumus. Un tieši tāpēc arī ir šī, um, šis uh, vienotais noteikumu kopums. Un, protams, ka te nav runa tikai par mm, sadarbības uzlabošanu, te ir runa par uh, konverģenciju. Es uzskatu, ka šo koncepciju vajadzētu ievērot, tas būtu būtiski. Jo īpaši ņemot vērā šos praktiskos elementus par eh, šīm tukšajām čaulām un tā tālāk, kas, protams, ietekmēs mūsu uzraudzības ietvaru Brexita dēļ, un tieši tāpēc arī mēs pārskatām šo ekvivalenci. Te nav runa tikai par ekvivalenci, te ir runa par mūsu noteikumu aktualizēšanu. Tas pašlaik tiek darīts arī attiecībā uz investīciju firmām. Tas tikai tāds piemērs. Esmu pārliecināts, ka sarunu vedēji noteikti ņems vērā visas šīs detaļas, kad te, tagad tiks gatavots galīgais teksts un kompromisi. Kobērnkungs un pēc tam komisija. Mani Eh, šokēja Skots Keito teiktais. Viņa šķiet šeit ir ievēlēta kā brītu pārstāve, kas eh, cīnās par Lielbritānijas interesēm. Viņai nevajadzētu šeit atrasties, lai aizstāvētu Eiropas sistēmu vai projektu. Bet šķiet, ka viņa zem tā ir pilnībā parakstījusies. Mani tas patiešām uztrauc. Viņa nevēlas, lai Sītijai būtu īpaši Eh, nolīguma, viņa nevēlas, lai Lielbritānijai būtu labāk pēc visām šīm sarunām. Šķiet, ka viss šis jūsu mm, pasākums ir domāts, lai šim projektam klātos labi, un jūs nemaz nerūpēties par Eiropas iedzīvotāju interesēm. Tātad jūs interesē tikai un vienīgi šis Eiropas projekts. Uh, un Eiropiešu interesēs jūs absolūti neinteresē. Protams, pastāv šīs bāzes, ka tā kā Lielbritānija izstājas un Lielbritānija ir ļoti liela nauda, mums ir arī uh, City Londonā, mums ir arī daudz kas cits, kas uh, dod mums priekšrocības. Tas jums, protams, liek baidīties, un jūs uztraucaties arī, ka Lielbritānija veiksies labāk. Uh, Tāpat arī Ungārija, Čehijas republika un Francija šķiet ir neapmierinātas. Tās vēlētos, daudz iedzīvotāji vēlētos pievienoties Lielbritānijai. Šķiet, ka jūs vairāk interesē šis projekts, nevis eh, tas, kā klājas iedzīvotājiem. Un es uzskatu, ka jums vajadzētu panākt vienošanos ar Lielbritāniju. Es patiešām neticu, ka Skots Keito kundzē šeit nevajadzētu būt. Vai es varu rēģēt? Eh, Eiropas parlamenta deputāti pārstāv Eiropas Savienības pilsoņus, nevis savi dalību valstu pilsoņus saskanā ar līgumiem. Jūs patiešām izteicāties ļoti ilgi. Tagad eh, Molijai došu vārdu, lai viņa varētu rēģēt. Es eh, nedomāju, ka Kobēna kunga teiktais attiecas uz šīm debatēm. Eiropas Savienības spēks nāk par labu Eiropas iedzīvotājiem, un es noliedzu jebkādus izteikumus par to, ka uh, es eh, nestrādāju Eiropas labā un ka kaut kādā veidā nepārstāvu savus vēlētājus. Šķiet, ka viņam šķiet neiespējami, ka nu, šīs abas lietas varētu apvienot. Jā, es iestājos par iedzīvotāju interesēm, ja mums būs spēcīga, spēcīgs finanšu regulējums un labs vienotais tirgus, tad šīs intereses arī tiks aizsargātas. Paldies. Tagad komisijas pārstāvis. FIZMA nodaļas eh, vadītājs. Paldies! Runājot par eh, šo projektu, man ir trīs komentāri. Ziņojuma projektā, protams, nav ņemti vērā visi priekšlikumi tie, kas eh, tika sagatavoti īsa prospekts, investīcija firmas un tā tālāk. Domāju, ka daudz kas jau ir paveikts un varbūt būtu svarīgi uz to atsaukties. Otrs punkts. par savstarpējīgumu. Ekvivalencē praksē norāda, ka daudzos gadījumos var panākt uh, savstarpēju labumu un uh, savstarpēju atzīšanu, ja notiek uh, uzraudzība un kontrole. Tāpēc varbūt nav īsti korekti, ka mm, pašlaik tiek rakstīts, ka tikai ar vienošanos var panākt šādu savstarpēju atzīšanu. Īstenībā MIFID lēmumi, kas tika pieņemti 2017. gada beigās attiecībās tirdzniecību ar ASV, to parādīja. Attiecībās vislēmumu tas nebija patvaļīgs, jo šeit atsaucas bija uz sarunām, kas notiek ar Šveici, un šeit ir vairāk ļoti būtiski aspekti. Tātad eh, šo jautājumu mēs nenodalījām, tas bija drīzāk saistīts un tieši tāpēc eh, šai pārskatīšanai ir eh, īsāks termiņš. Paldies, eh, tagad referents. Paldies, priekšādātāji, liels paldies visiem kolēģiem par viņu komentāriem. Vēlētos rēģēt uz vairākiem punktiem. Es pervanšā vēlētos norādīt, ka es nekur šajā ziņojumā nevēlējos norādīt, ka esmu īru deputā, deputāts. Protams, ka mums ir ļoti daudz problēma attiecībā uz Brexit. Uh, Es vēlējos sagatavot tādu ziņojumu, ko varētu atbalstīt vairākumu šajā komitejā un kas būtu noderīgs nākotnē. Te nav runa par kaut kādām eh, sautīgām stratēģiskām interesēm, kas varētu būt kādai no dalību valstīm. Jūs norādījāt, ka tikai tāpēc, ka es esmu īrs, es nevaru eh, tā eh, taisnīgi izskatīt šo jautājumu. Tāpat arī jautājumu, uzdevu jautājumu sākumā un gribēju zināt, vai mūsu sistēma atbilst mērķiem. Tas nebija paziņojums, tas bija jautājums. Arī to vēlējos vēlreiz paskaidrot. Es nenāku klajā ar kaut kādām radikālām izmaiņām no pašreizējā ietvera. Varbūt es esmu pārprasts, varbūt mums vajadzētu šeit uzlabot redakciju. Es gribētu ieteikt to, ka pašreizēju sistēmu vajadzētu adaptēt, tā lai parlamentā uzraudzība būtu daudz spēcīgāka. Es domāju, ka šeit visi var piekrast. Es domāju, ka mums ir jānodrošina, lai šī sistēma, procedūra būtu visiem skaidra, tātad būtu runa gan par pieteicējiem un arī par visām procesa daļām. Ir jānodrošina arī tāds pārskatīšanas mehānisms, kas būtu visiem skaidrs. Pašlaik sistēmā nekā tāda nav. Uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs izveidotu parlamenta uzraudzības sistēmu attiecībā uz pieņemtajiem lēmumiem. Tātad mēs nebūsim tie, kas pieņem lēmumu, bet mēs mm, uzraudzīsim lēmumu pieņemšanu. Uzskatu, ka tas palīdzētu visām trešajām valstīm attiecībā uz mm, viņu attiecībām ar mums. Par savstarpējo atzīšanu. Protams, Eiropas Savienībā ir šis pats režīms, kas visiem ir skaidrs neviens eh, to nevar iegūt, ja viņi nav Eiropas Savienībā. Un eh, tieši tāpēc mums ir šis integrētais finanšu tirgus. Nāsot Eiropas Savienības dalībvalstī, to ir neiespējami iegūt. Es arī esmu sagatavojis ieteikums, kā mēs varētu uzlabot ekvivalents, bet pastāv arī sastarpējās atzīšanas piemēri, ko mēs esam akceptējuši. Šī sastarpējā atzīšana jau darbojas apdrošināšanā un pārdrošināšanā ar ASV. Tas ir piemērs savstarpējā atzīšanai. Un tad, kad tika izdarīti mēģinājumi nodrošināt eh, tirzniecības nolīgumu ar ASV, tika runāts par finanšu nodaļu šajā nolīgumā. Piektajā punktā šeit piekrītu Fernandesa kungām, ka mums vajadzētu grozīt šo punktu, lai tas būtu skaidrāks, Es norādu, kā nevēlos šeit radikāli atkāpties no pašreizējā ietvera. Mums ir jānodrošina labāka struktūra šajā ietverā, un to mums visiem vajadzētu panākt. Īsa pret NCA es šeit uh, tā nedomāju. Es uzskatu, ka brīdī, ka šie lēmumi tiek pieņemti NCA līmenī, tad uh, ir jāņem vērā, ka tieši šeit ir uh, saglabātas visas labākās zināšanas un parāk praksē kā nodrošināt šo līdzsvaru. Es iesaku, ka tā vietā, lai pieņemtu lēmumus pašreizējā kārtībā, varbūt mums vajadzētu padomāt, vai šeit nevajag ieviest izmaiņas. Protams, tās ir politiskas diskusijas, ir jānodrošina līdzsvars starp visām pusēm. Es vēlētos pateikties kolēģiem, kas norādīja, ka ziņojums ir līdzsvarots un kas vēlas virzīt šīs debatas uz priekšu. Vēlos sadarboties ar cilvēkiem, lai iznākums būtu labs. Un nevēlos, lai šo ziņojumu uzskatītu kā tādu pretsvaru mūsu sarunām um, par Brexit. Tas nenāks par labu nevienai valstī. Es vēlētos, lai lēmumu pieņemšanas procesā būtu daudz lielāka caurdzamība un lai parlamentam būtu daudz lielāka loma. Es nedomāju, ka tas ir akceptējami, ka šāda veida mehānisms var piešķirt trešajām valstīm bez jebkādas leģitīmas kontrolas un parlamentāras uzraudzības. Ja mēs to panāksim, es domāju, ka gal galā mēs varēsim būt lepni par rezultātiem. Un kā komisija pagājuši, kad norādīja, mums vajadzētu tā rīkoties. Tas tikai ir pats sākums priekšādā tā labprāt sadarbošos ar kolēģiem, Es ceru, ka mēs panāksim patiešām plašu vairākumu, ko varēs atbalstīt lielākā daļa deputātu. Paldies! Laika grafiks. Es atvainojos vēl viens teikums. Aizmirsu pateikt, ka uh, Foksa kungs man ir iesniedzis savus komentārus. Šķiet, ka viņš ir EKR. Uh, ēnu referents. Patiešām augstu vērtēju Foksa kunga komentārus. Jā, diemžēl mēs nezinām, kas ir šajās piezīmēs, bet mēs noteikti palūksim jums eksemplāru. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir nākamā ceturtdien. Grozījuma izskatīšana 28. maijā, balsojums ekonu komitejā 18. un 19. jūnijā. Un plenāra sēde iespējams eh, būs septembrī, bet vēl tas ir jāapstiprina. Tagad eh, sanāksmes slēdzam un atsāksim darbu rīt pulkstens 11. Paldies!